Right. Can I have your attention? Dārgie kolēģi, man šodien ir prieks jūs laipni lūgt šī pēcpusdienas uh, sēdē. Es eh, centīšos sākt darbu pēc iespējas ātrāk, nu, bet mēs jau tāpat esam iekavējuši, bet eh, mums gan būs debats jābeidz pulkstens piecos, jo pēc tam mums ir kopīgā sanāksme ar ekonu komiteju. Mums ir jāizņem visi darba kārtības punkti un eh, attiecīgajā laikā tas ir jāievēro. Un es gribēju atvainoties Žana Artvī vārdā. Viņš varētu ierasties pulkstens puspiecos. Viņš ir eh, aizkavējies Francijā un ieradīsies šeit, cik ātri vien tas būs iespējams. Pirmām kārtām gribētu pieņemt darba kārtību. Kolēģi, 17. darba kārtības punkts tiks izskatīts ātrāk. Mm, jo Monika Holmēra būs ieradusies uz to brīdi. Tātad šo jautājumu apspriedīsim pēc, pulkste, pēc 9. darba kārtības punkta rīt no rīta. 17. sākos uzreiz pēc 9. Vai kādam ir iebildumi? Nē. Es gribēju kolēģiem vēlreiz atkārtot, ka mums ir ļoti strikti jāievēro atvēlētais laiks, jo rīt no rīta būs arī uh, jāievēl četri priekšsēdētāji vietnieki. 9.00 precīzi. Dārgie kolēģi, lūdzu, ja jūs vēlaties piedalīties vēlēšanās, ierodieties rīt uh, darbā saulaicīgi. 9.00. Un es gribēju vēlreiz atkārtot, ka arī šodien mums ir uh, jāstrādā. Uh, strikti iekļaujoties atvēlētajā laikā. Tagad priekšsēdētāji paziņojumi. Tādu nav. Tādēļ varam nekavējoties ķerties pie trešā darba kārtības punkta. Pamatprogresa apvārsnes 2020 īstenošanas novērtējums, ņemot vērā tās starposmu novērtējumu un priekšlikumu devītajai pamatprogrammai. Nils Torvalds ir referents. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, man ir liels gods būt referentam par šo ziņojumu budžeta komitejā. Jāsaka, ka šī programma ir visnotaļ veiksmīga un tā ir arī skaidri taustāma Eiropas papildvērtība un katrs eiro, kas tiek iztērēts izpētēji un attīstībai, rada aptuveni 11 eiro tiešā vai netiešā veidā. Tātad tas ir iegūms mūsu ekonomikai. Ja mēs runājam par apvērsnes 2020 uh, veiksmi un šīs programmas rādītājiem, tie varbūt nav tik iepriecinoši kā iepriekšējā programma rādītāji, bet tik un tā uh, varam lepoties ar panākto. Un uh, tiek runāts arī par jaunu pieteikumu lielu jaunu pieteikumu skaitu, un tas, protams, situāciju padara sarežģītāku. Arī finansējums ir uh, Eiropas Savienības līmenī paaugstinājies, bet dalībvalsts līmenī uh, tieši pretēji samazinājies. Un komisija pie tā ir strādājusi, un arī ITRA komiteja ir sagatavojusi savu atzinumu. Eiropas 2020. gada stratēģijā ir teikts, ka mums ir jāparūpējas, lai noteikts uh, IKP daudzums tiktu atvēlēts uh, izpētes un attīstības programmai, bet ja dalību valstu budžeti tiek samazināti, tad ir jāpaukstina ES piešķirtais finansējums, lai izlīdzinātu šo trūkumu. Un jāsaka, ka to ir grūti panākt ņemot vērā to, ka visu laiku kaut kur nākas taupīt un kaut ko apcirpt. Tas pats attiecas arī uz nākamo pamatprogrammu, kas uh, stāsies spēkā pēc apvārsnes 2020. Mums ir jāparūpējas, uh, lai finansējums būtu pietiekams, lai tas nesamazinātos. Ņemot vērā to, ka Atzinumam ir noteikts zīmju skaits. Es nevarēšu šeit iekļaut pilnīgi visu, bet Eiropas parlaments, tāpat kā es, nav apmierināti ar samazinājumiem budžetā, tādēļ mēs iesniegsim grozījumus. Tāpat ir arī atsauce uz Brexit, bet 50. pāns vēl nav ticis iedarbināts, un nākamnedēļ mēs jau pieredzēsim tā iedekmi. Apvērsnis 2020, protams, spēlēs prominentu lomu sarunās par Brexit, un jāsaka, kopīgais budžets nevar būt uh, lielāks par uh, vienu uh, procentu no e SIKP, un tad, kad uh, apvienotā kralistī stāsies no Eiropas Savienības, tā tad paliks vēl mazāk naudas. Un uh, būs grūti visas uh, programmas finansēt iepriekšējā līmenī. Un ir Eh, grūti prognozēt, vai eh, apvienotā karalista piedalīsies nākamajā pamatprogrammas finansēšanā vai nē. Un ir, mēs varētu teikt, ka ir zināmi nezināmie un nezināmi nezināmie. Un ir uh, grūti tā tad visu paredzēt. Grūzīm ir jāiesniedz līdz pirmajam datumam, mums nav pārāk daudz laika, bet izmantosim to produktīvi. Paldies priekšsēdētāji! Uh, thank you, Mr. Rapport. Paldies, referenta kungs. Tagad došu vārdu kolēģiem, lai varētu uzdot jautājumus. Jose Manuels Fernandes, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria... Paldies, priekšsēdētājs. Es gribēju norādīt, ka mūsu nostāja pilnībā sakrīt ar kolēģi Toronto nostājām. Jāatgādina, ka mūsu uh, mērķis attiecībā uz stratēģiju Eiropa 2020, 3% un par investīcijām un inovācijām, tam ir jābūt, eh, eh, tai ir jābūt piepolē ne tikai privātajam sektoram, bet pašiem uzņēmumiem ir jāpieliek šie pūliņi un pilnīgi skaidrs tas, ka nacionāliem budžetiem un struktūra fondiem eh, ir šeit jāpiedalās un jāpārskatā arī partneru attiecību nolīgumi, lai inovācijas varētu pietiekam uzsvērt. Tāpat jāpaturprātā, ka apārses 2020. Eh, šī ir programma, kas ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas uh, Eh, savienības konkurētspējai un eh, ekonomikas attīstībai. Tāpat arī apsveicu to, ka šie tiek veiksmīgi virzīt šī programma. Eh, komisārs, kas pie tā strādā, viņa darbs ir jāatzīst un ir ļoti nozīmīgi tas, kā apvārsnes 2020 tiek atvērts maziem vidiem uzņēmumiem. Un Tas ir ļoti nozīmīgi un nedrīkstam aizmirst, ka mazie vidēji uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tāpat ja, apārsts 2020 ir nozīmīgs sabiedrības attīstībā. Integrācijas jautājumi, sociālajie jautājumi ir ārkārtīgi nozīmīgu dimensiju programmā pārsnes 2020, un tiem ir jābūt iekļautiem šajā programmā. Mūs, prāt, tā ir programma, ko mēs atbalstām un kas ir jāpapildina ne tikai ar struktūra fondiem un investīcijām, ko pārvalda dalībvalstis, bet arī ar programmām kas ir vērstas uz integrāciju sociālajiem jautājumiem un pilnīgi skaidrs arī EFSI Eiropas strateģisko investīciju fondam, ko mēs saucam par Junker plānu, kas arī šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgs, ņemot vērā tā sinerģētisko iedarbību un ir arī pierādījies, ka Eiropas strateģisko investīciju plāns ir palīdzējis tam, lai apārsas 2020 varētu sasniegt mērķus un lai investīcijas un inovācijas būtu pilsoņu un ekonomikas eh, interesēs un kalpotu šajā tā, to vārdā. Thank you very much. Paldies. Garbalkungs. Sí, muchas gracias, presidente. Muy... Paldies, pavisam īsi. No manas puses vispirms vēlos atvainoties ēnu referents vārdā, jo viņi nav varējuši ierasties, taču vēlējās arī, lai es viņas vārdā nolasīju dažus komentārus. Vispirms ir jāpateic Storvalda kungam, referentam par atzinumu, un uh, kopumā mēs varam atbalstīt tās idejas, kas tur tiek izceltas. Uh, Un apvārsnes 2020 ir programma, kas tiešām ir uh, bijusi budžeta komitejas uzmanības centrā. Esam ļoti daudz darījuši, lai izpildītu šo programmu ne tikai no budžeta viedokļa, bet tiešām uh, mēģinam sasniegt tos noteiktos mērķus, ko paši sev noteicām. Un, um, protams, arī daudz strādājām tieši pie finansiālās daļas. Piekrītam arī tiem priekšlikumiem, ko piedāvā Torvalda kungs, lai uzlabotu apvārsni 2020 darbību. Mūsuprāt, arī būtu svarīgi, jo īpaši runāt par uh, šo sākotnējo. jo programmas mērķi, kas ir saistīti tieši ar šo izcilību, zinātnisko izcilību. Domājam, ka tiešām tas ir kas tāds, kas būtu vēl vairāk jāatspoguļo. Tad arī vēl, mūsuprāt, ir svarīgi pievērst uzmanību ko Eiropas komisijas priekšlikumām par European Innovation Council un ka tad, kā tad arī inovācijas padome, kā tas saskanēs, sadarbosies ar šo kosme. Uh, programmu un citām programmām un kā tas ietekmēs arī MVU līdzdalību. Un visbeidzot, tas ir saistīts ar, ar finansēm, par to esam jau daudz runājuši šai komitejā, īpaši arī tad, kad uh, debatējām par uh, FC finansējumu šai komitejā, mēs paudām kritiku un mēģinājām mainīt priekšlikumu par to, ka no apvāršņa tiktu paņemta nauda, lai finansētu EFSI. Mēs to kritizējām un teicām, ka komitejas viens no mērķiem un prioritātēm ir bijis pamazām, pamazām uh, šo naudu atgriezt uh, apvāršana 2020 programmā. Jo nu, jau no paša sākuma mēs uzskatījām, ka tā ir kļūda paņemt no vienas programmas naudu, kuras mērķis ir nodrošināt zinātnisko uh, izcelību un to paredzēt FCI finansējumam. Eh, kuru arī varētu finansēt līdzīgas jomas, līdzīgas programmas, projekts, kas tiek arī finansēta ar apvārsni 2020, tad tomēr nu, ir atšķirības, tās nav tās pašas programmas un projekti kā FC. Nu, lūk, bet no nu, ar šīm detaļām tomēr mēs pilnībā varam pārtrā piekrist referenkumam. Uh, Paldies, vai vēl kāds kolēģis vēlētos izteikties? Uh, let me hand it floor, give the floor back to rapporteur. Tagad došu vārdu atkal referentam, ja viņš vēlas kaut ko vēl papildināt. Paldies, priekšsēdētāji, būšu ļoti lakonisks. Mums noteikti vajadzētu paraudzīties nākotnē, ko tad ir īsti uh, domāts darīt ar eh, nākamajām pamatprogrammām. Es eh, palūkojos tīmekļa vietnē, kas tur notiek, eh, kas ir paredzēts, kādas programmas ir prognozētas. Bet, nu, ņemot vērā tīmekļa vietnē atrodamo visai izkaisīto informāciju, es īsti gudrs netapu. Un tāpat ir grūti saprast, kas tad notiks ar budžetu, kad apvienotā karalisti izstāsies. Un mūsu dzīves vide, budžeta dzīves vide kļūst daudz šaurāka. Manuēls un citi kolēģi teica, ka mēs esam vienis prātis par uh, šo priekšlikumu lielos vilcienos, uh, palīdzēsim MVU un arī visiem citiem, kam tas nepieciešams. Paldies! Paldies, Torvalds kungs! Tā kā šeit valda vienprātība, apvārsnes 2020 ir ārkārtīgi svarīga programma un, nu, vai ar Brexit vai bez Brexit nākamajā uh, sasaukuma laikā nav nekādu šaubu, ka būs maz finansējumu, mums būs spiedīgi apstākļi, tādēļ vajadzētu vēlreiz varbūt šo programmu labāk aprīkot, lai mēs varētu sasniegt visas prioritātes. Un man šķiet, ka apārsnes 2020 ir panākuma ķīla, lai radītu darba vietas konkurenci un izaugsmi. Un, ja drīkstu atļauties tādu personiskāku viedokli, es teikšu, ka apārsnes 2020 ir ļoti svarīgs arī AK apvienotajai karalistē sasaistei. Es patiešām ceru, ka pēc diviem, trīs gadiem mēs uh, varēsim piedalīties un arī veikt iemaksas šajā programmā. Nu, varbūt šis tas uh, no jūsu prognozēm varētu nepiepildīties no tādām drūmākajām prognozēm, es ceru. Uh, grozījumi mums ir jāiesniedz līdz 23. martam pulkstens vieniem. Uh, Budžeta komiteja balsos 25. aprīlī un balsojums ITRE atbildīgajā komitejā notiks 29. maijā. Paldies! Turning to item 4. Ceturtais darba kārtības punkts. Divtūkstoš gada Ieņēmumu un izdevumu tāme, pirmā iedaļa parlaments. Un došu vārdu referentam, kurš esmu es pats. Un man ir eh, vairākas piezīmes, ko gribēju paust zināmus kolēģiem. Mums jau ir bijušas vairākas sēdes ar ēnu referentiem. Liels paldies par viņu ieguldījumu. Mums ir bijušas eh, patiešām ļoti auglīgas sēdes. Uh, Un tagad mums būs jātiekas ar uh, diviem priekšsēdētā vietniekiem šovakar 18.30. Un jāsaka, ka budžeta komiteja nepiedalījās eiro sēdēs, un tas jau būtu bijis tikai no, no, nu, normāli. Tādēļ bijām par to um, nedaudz pārsteigti. Un tāpat esmu visai pārsteigts, ka priekšsēdētāja konference lēma eh, nerīkot debatas plenārsēdē par eh, šiem aprēķiniem. Ar prieku varu jums pavēstīt, ka ēnu referenti mani atbalstīja un Ja mēs runājam par izdevumu līmeni, priekšlikums ir um, tāds, ka izdevumi būs par 25% zemāk piektajā kategorijā, un tas šajā komitejā jau ir bijis tradicionāli. Un, ja kaut kas tiks paaugstināts, tad uh, tas uh, netiks uh, eh, paaugstināt, ņemot vērā inflācijas līmeni, uh, runājot par uh, eh, 1,7%. Mēs ar ēnu referentiem runājām daudz arī par ēku politiku, par Paul Henri Spāk ēku, par drošību, uh, par 2019. gada prasībām un izaicinājumiem, tātad kampaņas, eh, Eiropas eh, parlamenta jaunās vēlēšanas, eh, tātad daļa no šiem līdzekļiem tiks tērēta jau 2018. gadā. Tāpat runājam arī par bibliotekas digitalizāciju. Tie bija galvenie punkti, par ko runājām, ēnu referenti par to visu ir informēti, un es ceru, viņi ir arī informēti, ka šovakar mēs tiekamies samierināšanā 18.30. Tāpat ar uh, gandarījumu gribu teikt, ka uh, tika iesniegti 204 grozījumi. Uh, mēs tos ļoti rūpīgi izpētījām, gribēju pateikties kolēģiem par to. Un Tagad ar lielu prieku došu vārdu kolēģiem no politiskajām grupām. Manuēls Lūdzu. Obrigado, permitam, mēs... Paldies, priekšsēdētāji, vēlos eh, uzteikt paveikto darbu un pasvītrot ziņojumu kvalitāti, kā arī nosprostos mērķus. Mēs nedrīkstam nekad aizmirst to, ka Eiropas Savienības budžets ir investīcija budžets. 94% no tā attiecas uh, uz investīcijām, 16% uz uh, institūcijām. Un šajos procentos 6% attiec uz parlamentu un šajos procentos tie vienmēr ir tikuši pakļauti dažādiem uzbrukumiem tādi kādi kaut kāds. Brīdī, kad mūsu galvenais mērķis ir likumdošanas izcilība, veidot tādu likumdošanu, kurā ir nav vajadzīgās kvalitātes, veidot sliktu likumdošanu, maksā dārgi Eiropas pilsoņiem, un laimīgā kārtā kopā ar mums ir teicami līdzstrādnieki, izcili padomnieki politiskajās grupās. Mūsu sekretariāts strādā ļoti kvalitatīvi, mēs varam izmantot kvalitatīvas mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumus, un tas ir ļoti nozīmīgi. 6% ir visām institūcijām un visiem administratīvajiem ministriem eh, izdevumiem. Un es nezinu, vai jūs varat nosaukt kādu piemēru savā valstī vai apvienotajā karalistē, kur e, institūcijā 6% administratīvajos izdevumos e, ir atsaucis. Es nezinu, vai jūs varat kādu citu piemēru nosaukt. Es no savas puses citu piemēru nezinu. Nevienu institūciju, kur tikai 6% būtu paredzēta administratīvajiem izdevumiem. Bet e, Šie 6% ir visām institūcijām, komisija padomēji, ECOSOC, reģionu komiteju un parlaments uzstāja uh, uz uh, šiem 6% un no tiem izmanto mazāk nekā 20%. Tālāk. Runājot par Eiropas projektu, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams labāk komunicēt. Mēs vēlamies labāku dalību 19. gada vēlēšanās, un šim nolūkam ir nepieciešama kampaņa, lai mēs varētu informēt par to, ko mēs darām, kā arī kampaņa, lai varētu mudināt uz uh, E, dalību vēlēšanās un īpaši mudināt ja, jaunos vēlētājus. Tas viss ir nepieciešams, lai risinātu problēmas, gan lai novērstu kiberuzbrukumus, gan lai nodrošinātu lielāku drošību, un visi piekritīsim tam, ka šīs nav budžets, kas var sākti, sākties no nulles. Pilnīgi skaidrs, ka ir projekti, kas ir uzsākti, tai skaitā ēku jomā vai renovācijās, un tāpēc arī pilnīgi skaidrs, ka šis ir eh, turpinājuma eh, budžets, kur ir jau savas apņemšanās, vai tas attiektos uz jaunu būvniecību, vai uz renovācijām, vai uz projektiem, kas tiek atvērti uh, Un tomēr parādās katru gadu, katru, uz katru budžetu izpildi jautājumi par šiem tematiem. Un turklāt vienmēr notiek kādas populistiskas atkāpes šajā jomā. Uh, Eh, mutiskās tulkošanas jautājums ir ārkārtīgi būtisks, lai mēs varam izteikties katrs savā valodā un oficiālajās valodās. Tāpat ir nepieciešams, lai mūsu institūcija darbotos efektīvi, lai tā būtu efektīva gan no vides jomā. Un Šai efektivitātei ir jādarbojas visos līmeņos, tā skaitā izdevumu. Mums ir jāmeklē leģislatīvā izcilība, izmantojot minimālos resursus, bet šis minimums nozīmē, ka mums ir jābūt finansiāliem eh, resursiem, lai sasniegtu leģislatīvās izcilības mērķi. Un tāpēc vienmēr ir izdevumi, ko, no kā nevar izvairīties, kas ir jā. Īsteno samazinājumi ir eh, apsveicami un, un nepieciešami ar nosacījumu, kā netiek apstrīdēti manis eh, uzskaitītie principi. Un samazināt vajag pēc maksimuma, samazināt pie maksimuma nenozīmē samazināt līdz nulē, bet gan samazināt līdz nepieciešamajam līmenim. Tāpēc es vēlreiz apsveicu jūsu paveikto darbu un ceru, ka mums izdosies eh, vienošanos panākt. Tāpat arī tuvojoties jau mandāta nogalē vienmēr būs tie, kuri izmanto parlamenta budžetu, lai e, uzsāktu kampaņu pret Eiropas institūcijām. Tāpat tie, kuri saņem līdzekļus no Eiropas Savienības budžetu, lai pēc tam e, vērstos pret sievietēm un apvainotu tās. Tie vēl ir tie, kuris Eh, saņem Eiropas Savienības budžetu, lai veicinātu Eiropas Savienības eh, sa graušanu, bet no nu, tā ir demokrātija un mums ir jāizstāv eh, savi principi demokrātija, pārstāvība, taču mēs nevaram paļauties radikālismam, ne no kreiso, ne no labējo puses, kas, diemžēl, kuru ietekme pieauga aizvien vairāk. Paldies! Thank you very much. Uh, Mr. Dos Santos. Paldies, Dos Santos. Okay, thank you. Eh, muito obrigado, Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es E, neraugoties uz to, kā vēl bija papildu darbi, e, šķiet, ka bija vairāk nekā 200 grozījumu priekšlikumu, diskusijas bija ļoti interesantas e, šajā jomā. Eh, šajā brīdī es nevēlētos eh, uzņemties neko prognozēt, mums vēl ir eh, tāls ceļš ejams, samierināšanās procedūra iesāks šodien, mums ir jāsaskaņo viedokļi grupās starp referentiem, bet es gribētu skatīt tos jautājumus, ko piedāvāja kolēģis vispārīgākā perspektīvā. Vēlos pasvītrot, ka paveiktais darbs ir augstā līmenī, Eh, ir notikuši divpusēji kontakti ar ēnu referentiem, un eh, viss rāda, ka ir vēlme nonākt pie saprātīga rezultāta. Es domāju, ka mēs esam ieskicējuši ceļu, un ir arī skaidrs, ka mēs nedrīkstam pārsniegt 20% līmeni. Mēs esam iesnieguši eh, priekšlikumus no mūsu grupas puses, bet tomēr ir e, liels darbs veicams šajā jomā. Es e, vienmēr esmu balstījies uz trim pamat principiem. Pirmais princips ir caurskatāmība pilsoņiem un iedzīvotājiem ir jābūt skaidrībai par to, kas un kādā veidā tiek tērēts un kā tas tiek kontrolēts. Tas, manuprāt, ir pamatprincips. Nākošais ir efektivitātes princips. Ir nepieciešams, lai ik viens Eiropas budžetā tēlotais santīms dotus rezultātus. Un tad ir vēl viens būtisks princips, kas ir vēršanās pret nega princípio parlamentar e para atacar pret demagoģiju, jo vienmēr ir balsis, kuras sagrozīs mūsu pūliņus Būtiskie jautājumi ir identificēti, ir dažādu veidu samazinājumu un korekcijas, kas var tikt īstenotas, piemēram, mana grupa piedāvā e, pārskatīt budžeta kategorijas, kas tiek atkārtot pārvērtētas un iespējams, kā to var pārskatīt un koriģēt prasības. Un tas ir saistāms arī ar manis jau nosaukto efektivitātes principu. Mums nav jābaidās eh, pārskatīt atsevišķas eh, kategorijas ar nosacījumu, ja kā mēs, protam, eh, precīzi definēt mērķus un stiprināt un uzlabot tur, kur pārskata atbildības un kontrolas principus. Tāpēc e, tā ir arī manas uzstāšanās galvenā vadlīnija, tāda ir arī manas grupas vadlīnija, un es domāju, ka noslēgumā, un atkārtoju vēlreiz, kā mēs visi piekrita, piekritīsim tam, kā mums ir jāizmanto šis parlamenta budžets, lai mēs varētu vērsties pret demagoģiska rakstura da kustībām un darbībām. Un viņi nevarēs nekādā gadījumā, protams, rēķināties ar manu vai grupas atbalstu. Tie, kur atbalst šādu demagoģiju no manas puses, tas ir viss. Paldies par uzmanību. Thank you. Uh, Bent Holmā. Paldies. Nākamais runātājs. Bērns Holmans. Paldies, priekšsādētāji. Pirmām kārtām, es domāju, nevienu nepārsteigts tas, ka sirsnīgi pateikšos referentam par viņu veikumu. Jā, tā tas ir, saka priekšsēdētājs, jā. Viņš ar šo uh, uzmetumu ir panācis ļoti daudz, un viņa darbs noteikti nebija vienkāršs. Es varu pateikt, ka daudzējādā ziņā varu uh, piekrist iepriekš runājušiem kolēģiem, bet nevaru piekrist uh, Eh, kādam ļoti būtiskam viedoklim. Jūs te mēģināt eh, eh, runāt par tādu fronti, kuru, kurā vispār nevajadzētu ieklausīties. Tā tad ir tāda nometne fronte, kas uzskata, ka ir jāizdod daudz līdzekļu arī parlamentā, un kāds, kas atnāk un pasaka, ka līdzekļus varētu iesaisti, ietaupīt arī Eiropas parlamentā, tas uzreiz tiek iegrūst stūrī, un viņu uzreiz apzīmogo, ka Eiropas Savienības ienaidnieku, uh, sakot, ka viņš grib tikai Eiropas Savienības veiktspēju uh, pasliktināt. Un nav jau nekas aplams arī uh, veidot saiknes ar citiem parlamentiem. Un Eiropas parlamentam, protams, ir arī īpaša struktūra. Mūs nevar salīdzināt ar varbūt ar citu valstu parlamentiem. Mēs neesam izveidoti, lai kontrolētu valdību, valdības aparātu. Mums ir pilnīgi cita darbības forma. Tādēļ šādi salīdzinājumi nu dien nav produktīvi. Mums ir jādara tas, ko mēs darām parasti. Uh, proti, kam izdodam līdzekļus, vai tas vienmēr ir pietiekami attaisnojami, un ja patiešām tā ir, tad mums ir jāfinansē savu uzdevumu, lai tie varētu būt pietiekami eh, rezultatīvi. Es uzskatu, ka veiktspēja parlamentam ir bijusi pietiekami augsta. Šī latiņa ir jāturpina noturēt tikpat augstu, un mēs nevaram arī visu laiku pieprasināt vairāk līdzekļu. Nē, mums ir arī jāparūpējas par līdzekļu ietaupīšanu. Paldies! Thank you. Um, Gerard Depré. Gerard Depré, lūdzu. Uh, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Man jau bija iespēja jums teikt, kā es eh, novērtēju šo ziņojumu un vadlīnijas. Pār rakstisko un literāro pusi. Tālāk, kad mēs tiekam līdz skaitliskajai daļai, tad tomēr daži aizrādījumi no manas puses būs. Jūs sacījāt, un es ceru, ka es nes, nesapratu līdz galam, ka jūs gribat ierobežot budžetā pieaugumu 18. gadam uz 0,95%. Šķeru, ka, es ceru, ka es to nesapratu. Kāpēc? rēķinam, ka 68% parlamenta izdevuma ir tā vai citādi saistām ar izdevumiem, ka mums ir maza manevrēšanas iespēja attiecībā uz indeksēšanas sistēmu aprēķināšanu saskaņā ar noteikumiem. Un nav izslēgts, ka šobrīd būs 108% eh, pieaugums eh, par 3,2%. Tad, ja jūs gribat tik līdz 0,95%, tad daudzās kategorijās jums būs jānokāpj zem 15. gada budžeta līmeņa. Un es neesmu pārliecināts, ka šī pieeja ir īstenojama tīri tehniski. Tāpēc man būs iebildes pret šo punktu vēl jau vairāk tāpēc, ka, ja pareizi atceros, mūsu komiteja uh, piekrita šīm procentu līmenim. Otrkārt, pār īstenojamajām eko, uh, eh, īstenojamajiem ietaupījumiem tika par noteikts, ka mēs mēģināsim ekonomizēt tajās budžeta pozīcijās, kurās trīs pēdējo gadu laikā mēs esam regulāri atguvuši maksājumus. Un šajā sakarā man ir jautājums ģenerālsekretāram un IFIN direkcijai, jo, manuprāt, mums sniegtie skaitļi nav skaidri. No vienas puses tiek uh, apgalvots, ka eh, KLP būs vajadzīgs vairāk nekā 60 miljoniem. Es redzu, ka jau 32 miljoni paredzēti, bet man tiek skaidrots, ka šie 32 miljoni nav iekļauts 62, ka ir no tiem tikai 13 miljoni ir. Un tāpēc es gribētu, lai man paskaidro, kas jau ir iekļauts par parlamenta budžetā. E, šeit. Šo samsā. Je veux voir la clarté, parce qu'en fonction de cela, comme nous n'avons. Tā kā mums nav bijusi pietiekami liela drosme, lai paredzētu budžeta pieaugumu, kad konkrēti un citiem ne, nekustamā īpašuma projektiem paredzēt pie, no, pietiekam pieaugumu. Vārdu sakot, mums ir jāparedz, cik tad mums ir jānodrošina pieaugums un tālāk. Eh, Ģenerāla sekretāram un finanšu administrācijai es gribētu šo jautājumu uzdot tālāk priekšsēdētāju un referentu. Man nav skaidrs, kāpēc atsevišķās pozīcijās tie, mēs ejam tālāk nekā to piedāvā ģenerālsekretārs. Es eh, to neuzskaitīšu šeit. Es jau konstatēju, ka šajās pozīcijās ģenerālsekretārs jau bija ļoti dāsns, un jūs gribat kļūt vēl dāsnāki nekā ģenerālsekretārs. Līdz ar to tas kļūst aizdomīgs, vai šeit ir kāda solidaritātes eh, iemesla vai cita apsvēruma, kas man nav zinām. Tālāk par citām pozīcijām kas ir visai jūtīgas, politiski tiek piedāvāt veikti samazinājumi līdz 16. gada līmenim un pat ne līdz 17. Es gribētu izprast pamatojumu. Tā kā šie maksājumi tika piešķirti 17. gadam, tad kāpēc vajadzētu tagad atgriezties pie 16. gada līmeņa? Un pēdējais elements no manas puses. manuprāt, ir jābūt patiesai diskusijai par miljoniem, kuri ir paredzēti tā saucamajai pirmskampaņai, ja tā to drīkst nodēvēt. Atsevišķos brīžos man rodas jautājums, vai Eiropas Savienības komunikācija direkcija apzinās, kāda šobrīd ir tehnoloģiskās pārmaiņas E, jaunieši daudz vairāk strādā ar sociālajiem tīkliem, vai komunikācijas stratēģija ir balstīta uz sociālajiem tīkliem, vai tā turpinās valstoties uz publikācijām un citiem e, apziņošanas veidiem. Es redzu, kā tiek mobilizēts daudz līdzekļākām jauno eh, tehnoloģiju laikmetā. Eh, vai mums ir vajadzīgs tik daudz informācijas biroja, kas tos apmeklē. Es domāju, ka tie ir cilvēki, kas ir pārliecināti par to, ko viņi, par to, ko viņi grib saņemt. Tāpēc pārskatīsim šo politiku, pārskatīsim to, ko mēs varam, to informāciju, ko varam sniegt caur sociālajiem tīkliem un pārskatīsim šo komunikācijas stratēģiju, lai tā būtu patiesi koncentrēta uz uh, plašām tautas masām. Jo tāpēc lūksim debesis un komisiju, lai mums eh, tiek dot iespēju runāt ar cilvēkiem, ar kuriem mēs parasti nerunājam, uh, Eh, vai tad, kad mēs ar viņiem runājam, viņi neko nesaprot no tā, kas viņiem tiek stāstīts. Tāpēc īsāk sakot, es nevaru piekrist jūs 0,95%. Es domāju, ka e, eh, samazinājumu līmeni var noteikt tad, kad ir zināms, cik būs nepieciešams e, finansējumam ar caur atgūšanu un es domāju, ka ir nepieciešama patiesa informācijas stratēģija. E, pirms mēs lemjam par šiem 25 miljoniem, un tīri personiski man ir jautājums par iespēju palielināt atsevišķus izdevumus, e, kā jūs to esat iecerējis palielināt vēl virs ģenerāls sekretāra piedāvātā līmeņa. Paldies! Uh, Indirect Turan, do you Indrek Tārāni, jūs arī gribat runāt? Diemžēl jā. Paldies un gribēju arī uzteikt referentu par lielisko darbu. Un ironiskā kārtā es gribēju jūs arī uzteikt, ka nebijāt uzaicināts uz pēdējo prezidijas sēdi, jo eh, Pagājuši gadu mēs kopā ar Arčvī kungu uh, bijām uzaicināti, bet mūs pēc tam neielaid iekšā. Es esmu pats uh, uzaudzis padomju savienības laikos un bija daudz tādu uh, augsta līmeņa sēžu, kurās parastie komunisti netika ielaisti, bet uh, Arčīkungs ir um, no tādas ļoti demokrātiskas valsts kā Francija. Es domāju, jūs nezaudējat neko, ka jūs neielaid iekšā. Es atvainojos, ka man ir tik skārbi vārdi jāvelt mūsu procedūrām. Ko vēl varētu darīt lietas labā? Pirmām kārtām. Pagājušā gada lēmums izveidot 76 eh, jaunas vakances politiskajām grupām. Un tagad mēs mēģinām uh, kaut kā uh, sek ģenerāla sekretāra vēles priekšlikumu kompensēt, proti radīt 50 jaunas darba vietas, kas tika vardarbīgi atņemtas parlamentam, lai tās varētu piešķirt politiskajām grupām. Uh, Varbūt, ka būtu bijis godīgāk eh, eh, uzreiz to paņemt no politiskajām grupām un uzņemties politisko atbildību, ko mēs nedarījām. Un Dos Santos kungs teica tieši to, tādā veidā mēs bruņojam visādus demagogus, kā viņš viņus nosauc, un cik tos savukārt nosauc par anti-eiropiešiem. Tā instinktīvi Es lūgtu, lai ģenerāla sekretārs to nekompensētu, lai gan tas, protams, mūsu darbu vērtīs grūtāku, un Fernandeša kungs to arī ļoti pareizi atzīmēja. Daži vārdi par grozījumiem, ko esmu sastādījis, un esmu patiešām priecīgs, ka esmu sagatavojis tikai vienu procentu grozījumu no 200. bet uzskatu, ka šie daži grozījumi, ko sagatavoju, ir gana nopietni. Ja mēs runājam par um, parlamentāriešu asistentiem un pirms divar, diviem gadiem mēs nedaudz paaugstinājām uh, samaksu akreditētiem asistentiem, un otra kompromisa daļa tika pārlikt uz citu datumu. Uh, mūsu kolēģis Rīvīgs teica, ka ir jāspēr arī šis otrs solis, ir jānoiet līdz finiša taisnēji. Nu, un mēs nesaprotam, vai lielākās grupas ir vienojušās lielajā koalīcijā vai nē. Bet, ja pat mēs nevaram to izdarīt, ir tomēr eh, dažas netaisnības jāizskauž. Kad mēs dodamies uz Strasbūru, tad darbinieku um, Eh, dienas naudas ir par 40% augstāks nekā asistentiem. Un, nu, tas man galīgi nav paprātām. Mēs visi esam cilvēki un mēs eh, līdzīgos, eh, līdzīgās viesnīcinās nākšņojam, mēs Strasbūrā uzturamies visi kopā un kādēļ tad vieniem maksā mazāk dienas naudu un citiem augstāk. Es ceru, ka jūs ģenerālsekretāram to varēsiet pavēstīt. Nu, vai es nezinu, kurš cits šāds lēmums pieņem. Es tagad pārāk neiedzināšos detaļās, bet mēs noteikti varētu digitalizēt administratīvās procedūras. Man jau ir apnicis izmantot faksu, ko, jā, amerikāņi izgudroja 1969. gadā, bet to izmantot Briselē un Luksemburgā, tas man rada visai lielu stresu. Nu, protams, mēs zinām, ko darīt. Nu, ēpastu taču var izmantot, bet uz ēpastiem neatbild, jo viņam saka, jums ir uh, jāizsūta dokumentu kopija pa faksu, lai jūs saņemtu atbildi pa ēpastu. Un es pats uh, nāku no attāla Eiropas nostūra, līdz ar to arī apmeklētāju grupas man sagādā problēmas. Tagad ir izveidota jauna sistēma par atmaksāšanu kas tātad viss tiek sekts, visi izdevumi tiek sekti, ņemot vērā reālos izdevumus. Bet ir taču arī dažādi transporta veidi un ir valstīs monopoli. Un es, piemēram, arī uzaicināju bezpajumtnieku grupu. Un jāsaka, ka ar viņiem piešķirtajiem līdzekļiem nav gāna, nu vismaz cilvēkiem, kas ierodas pie mums no tālākām dalību valstīm, kas dzīvo tālu no šī epicentra, ja tā drīkstētu teikt. Remark is that we all remember the internalization. Un mēs arī atceramies uh, šo notikušo uh, šoferu pakalpojumu internalizāciju. Un es domāju, arī referents būtu pelnījis to zināt. Šodien es pavaicāju šoferim, kādēļ viņš nebrauc pa autobusu joslu, kā to kādreiz darīja parlamenta mašīnas, lai tātad izvairītos no sastrēgumiem. Viņš teica, es šo joslu nevaru izmantot, jo mēs tagad izmantojam nomāts mašīnas, bet pēc kāda laika mēs izmantosim parlamenta mašīnas. Bet eh, es nevaru šī cilvēka vārdu atklāt, jo viņš ir ļoti lojāls darbinieks. Bet ja mēs te pirks, iepirksim jaunu autoparku, tas ir paredzēts arī budžetā, ir kaut kāds aplēses jau veikts vai nē? Un kā tad mēs šo interesanto problēmu atrisināsim? Un bija, kolē, bija tātad šoferi, kas nevarēja iekārtoties darbā, jo viņi nebija pietiekami, viņiem nebija pietiekami laba angļu valoda, un, lai gan es pats, piemēram, nerunāju franču valodā, uh, Man ir vienalga, bet, nu, galvenais, lai šoferis zina, uz kurien viņam jābrauc, vai viņš runā portugāliski, spāniski vai kādā citā valodā. Viņam jau nav man jāizklaidē un ar mani jāsarunājas. Viņam ir jāzina ceļš vienkārši. Nu, pastāstiet arī kaut ko par to. Gandrīz esmu beidzis savu uzstāšanos, un, e, ja mēs runājam arī par emas dienestiem, kas it kā padara mūsu. Uh, esību uh, videi draudzīgāku un uh, rada mazāk atkritumu, bet nu, šis eh, lielais zilonis telpā, kuru visi izvērās pieminēt, ir ēku politika. Uh, Es nezinu, kā izdzīt, kā dabūt ārā šo ziloni no telpas un Konrāda Adenauera uh, ēka. Mēs tur negribam uh, kaut kādu atkal atgūšanas politiku. Ir arī uh, Polāna Rīspēka ēka, kurai ir steidzami nepieciešams remonts. Un, protams, tad arī ir jādomā, kur likt visus tos darbiniekus, kas sēž tajā ēkā. Bet joprojām nav E, īsti skaidrs, kas tad ir jāuzjauno, kas ir jāremontē, nu kādēļ cilvēki vispār kaut kur ir jākustina prom, ja nav vēl īsti skaidrs, kas tad notiks, kāda darba reāli ir jāveic. Un visbeidzot, būšu tik nepieklājīgs un atļaušos pastāstīt kārtējās baumas. Dažreiz baumas parlamentā uh, noved pie tādiem nozīmīgiem rezultātiem. Es dzirdēju, uh, kā priekšsēdētā konference ļoti cienīta institūcija parlamentā sprieda, ka šogad nevajadzētu debatas plenāra sesijā par paša parlamenta budžetu. Nu, tas ir kas jauns parlamenta darbā kopumā. Es domāju, ka me, ja mēs vienmēr debatējam par katru ziņojumu parlamentā, plenārsēdē, nu, mēs nevienmēr varam arī prognozēt, cik kvalitatīvi būs šie ziņojumi un uh, budžeta komitejā, jo īpaši mums bieži vien ir tādas auglīgas debates. Un, protams, tas atkal lies uh, ūdeni uz demagogu dzirnavām. Ja mēs gribam balsot par ziņojumu bez debatēm, kas tad par parlamentu mēs esam? Uh, Ja tas ir reglamentā paredzēts, ka ir jābūt debatēm pirms ziņojuma pieņemšanas, nu tad debatas ir jānotur. Un tas būtu godīgi tikai referenta un citu kolēģu priekšā, kas vēlas kaut ko teikt un paust savu viedokli. Es patiešām nesaprotu, kā priekšsēdētāja konference un kura grupa pie tā ir vainojama, ka šāds interesants novatorisks priekšlikums vispār tika izteikts. Jā, priekšsēdētāji un uh, referenti, es patiešām ar nepacietību gaidu debatas. Paldies! Paldies, Valekungs! Paldies, priekšsēdētājs, arī pateicos referentam par ļoti svarīgo darbu, kāds ir uh, veikts pie šī dusjē, un jāteic, ka tiešām augsti novērtēju atsevišķas uh, lietas, kas ir izcēltas šajā ziņojumā. Uh, Un piekrītu arī tam, ko teica Taranta kungs, īpaši par debatēm plenāru sēdē arī mēs, kā politiskā grupa, uzskatām, ka ir fundamentāli svarīgi noturēt šīs debates. Un dažkārt, jā, varbūt debates nav īpaši ērtas, bet tās ir ļoti svarīgas, lai risinātu ļoti būtiskas problēmas par Eiropas parlamenta budžetu. Tālāk par 0,95% pieaugumu Jā, nu mums. De... Jāteic, ka deprēkungs jau norādīja, ka ir jā šī pienākumi, tie ir jāievēro par algu palielinājumu, piemēram, deputātiem ierēģiem un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi pārskatīt šo inflācijas indeksu rādītāju. Tur ir 11 valstis eh, šajā inflācija grozā un netiek ņemt vērā inflācijas rādītāji visā Eiropā. Un, protams, šīs 11 valstis ir tās, kuri inflācija parametri ļoti augsti. Pēdējo gadu laikā šis pieaugums ir nesamērīgs, neņemot vērā, kāda ir situācija citās ES valstīs. Nu, te vajadzētu to tomēr eh, rast līdzsvaru, pārskatīt situāciju. Uh, Es te domāju, jā, tieši par lielākajām algām, deputāta algām krīzes laikā iespējams vajadzētu domāt arī par šo inflācijas indeksu pieauguma atcelšanu. Dažās valstīs, piemēram, Itālijā, pensijas ir 3000 eiro, un tur arī ir apstiprināta indeksācija. Uh, Ticībā uz, in, uz inflāciju um, arī pilsoņi, tātad um, savelk jostas. Domāju, ka arī deputātiem tas būtu jādara, īpaši runājot par augstākajām algām. Tas būtu jādara, lai nāk lai ar konkrētu piemēru un kā arī, lai. Uh, um, varbūt tieši apturēt arī visu šo uh, situāciju, kur daudz dzīvo, nu, kā tādām zelta pensijām. Tālāk par uh, detalizētākiem aspektiem nu, mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem. Ir ļoti tad, tad, ievērojami budžeta samazinājumi. Mm nu, piemēram, skatot šos jautājumus, kas ir saistīti ar komunikāciju, piemēram, tas var arī tik saistīts arī ar uh, uh deputātu dažādajām kompensācijām. Tas arī var būt viens no elements, uh, kur mēs varam uh, samazināt izdevumus. Un arī tālāk par uh, visiem šiem braukšanas izdevumiem, ceļošanas izdevumiem, to varam racionalizēt. Uh, arī šīs pozīcijas arī vajadzētu ar aviolīnijām vienoties, lai samazinātu izdevumus. Un, piemēram, arī braukt ekonomiskajā klasē mēs taču varam uh, arī, nu jā, tagad ir kārtīgi, mēs varam arī braukt ar uh, vilcieniem bez maksas. kā arī izmantojot, nu, piemēram, vai obligāti ir jāizmanto Eiropas parlamenta transports, lai dotos uz lidu, lidostu, piemēram. Un nevajadzētu arī personīgi apsvērumu dēļ personiskām vajadzībām izmantot Eiropas parlamenta transportu. Tas ir neatbilstīgs eh, naudas izmantojums. Mums, mēs paši varam noteikti atrast citus transporta līdzekļus, kā pārvietoties eh, par uh, vēlēšanām. Uh, Eh, komunikācijas skaitli, šis komunikācijas kampaņas eh, cipars ir ārkārtīgi liels, īsti nesaprotam, kā te 25 miljonus tagad tērēs eh, kas šī nauda ir paredzēta Eiropas parlamenta komunikācijas kampaņai. Mēs tomēr gribētu, lai būtu arī kāda objektīva pieeja, ne tikai Eiropas parlamenta politisko darbu. Uh, visas politiskās grupas par to novienojušies, par to, kā darbojas Eiropas parlaments, par šo koplēmumu procedūru, par pilsoņu iesaisti, jā, bet nu, vai ir jāsniedz tagad politiskās indikācijas šajā informatīvajā kampaņā? Tas nebūtu atbilstīgi pret visām politiskām grupām par ēkām, ēku politiku. Uh, arī jā, par PHS sēku. Uzskatām, ka šeit atvēlētais eh, skaitlis pārāk liels - 14 miljoni. Nu, domājam, ka varam samazināt šo izdevumu. Bet, nu, kā vienmēr nāksim klajā ar grozījumiem, iesniegsim tos, uzskatām, ka izdevumi nevar būt lielāki uh, nekā, ja vajadzētu samazināt šos izdevumus. Uh, tad arī 2019. gadā ir jāpaskata eh, svarīgs eh, pamatjautājumi, tad indeksācija, inflācijas indeksācijas jautājums dažādas kompensācijas, kas tiek izmaksātas deputātiem, jo 9. gadā esam mainījuši šos noteikumus. Domāju, ka pēc desmit gadiem varam iet vēl tālāk šajā Eh, samazinājumi virzienā. Jāizskat dažādi jautājumi, lai tiešām parādītu pilsoņiem, kā laika gaitā mēs varam arī kļūst caurskatāmāki m, mm, par to, kā arī racionalizējām nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Paldies! Cernīkums! Sīgrāt. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es mēģināšu izteikties īsi. Kolēģi jau pieskārās daudz dažādiem jautājumiem. Kopumā jāteic, ka šīs um, teksts, šis ziņojums ir ļoti labs pamats turpmākam darbam un uzskatu, ka vēl, protams, ir jāveic darbs pie atsevišķiem punktiem. Kopumā nepiekrītu tam, ko teica daži kolēģi, kur iz, izskatās, ka Eiropas Savienības budžets kopumā ir e, un Eiropas parlamenta budžeta, institūcija budžets ir, kā tas nu būtu perfekts Uzskatu, ka tomēr ir vēl visu uh, kaut ko uzlabot, bet tas nenozīmē, kā daži saka, iznīcināt Eiropas Savienības institūcijas, bet tieši padarīt to darbību efektīvāku bez tēriņiem, bez naudas šķiešanas. Un uzskatu, ka tā ir pozitīva pieeja arī attiecībā uz pilsoņiem. Ja mēs varam uh, labāk tērēt pilsoņu naudu, tad pilsoņi būs apmierinātāki un arī tad uzskatīs, jā, ka tādēļ institūcijas darbosies labāk. Šī ietekme var būt tikai pozitīva. Tālāk pie kādiem jautājumiem vēl strādāt arī šeit. Es nedomāju, ka tas, ka, mm, kā teica Fernandes kungs, tā, tā, tā šī, šī informācijas trūkums pār Eiropas Savienības institūcijām pirms vēlēšanām, ka tas nozīmē, ka nav pietiekami tērēt nauda komunikācijā Es domāju gluži pretēji, ka uh, tas viss izriet no tā, ka tiek uh, nu, nepareiz piemēroti likumi, ko mēs šeit esam eh, pieņēmuši. Un tā ir pirmā svarīgākā lieta par uh, komunikāciju politiku un par šo informācijas kampaņas izdevumiem. Uh, Es personīgi, īpaši jau šajā periodā, kur Eiropas institūcijas ir ļoti sarežģītā situācijā un ir liela neusticība institūcijām, daži arī uh, in, e, institūciju tēriņi uh, ka, komunikāciju kampaņai un šis priekšlikums. 2019. gadām izskatās pēc tādā mēģinājuma izmantot šos fondus, lai nāk klajā ar propagandu uh, lai vēl turēties pie pēdējā, kas darbojas, tā ir komunikācija. Nē, es atgādinu, tā nav informatīvā kampaņa, kas piesaistīs tagad vairāk Eiropas Savienības pilsoņus un palielinās viņu uzticību. Nē, pareizie līkumi ir tie, kuriem būs pozitīva ietekme uz pilsoņiem. Tās ir arī mūsu grozījumos, un mēs esam pret to pieeju. Uh, Uh, kas tiek izvēlēta attiecībā uz 2019. gada vēlēšanu komunikācijas kampaņas izdevumiem. Tālāk par citiem punktiem. Uzskatu, ka šeit arī vēl tie ir jāapsver par ēku politiku. Nu, te arī jāņem vērā šīs restruktūrācijas, tagad te ceļ brīnišķīgas skaistas ēkas no nulles, tad tiek uh, nodemolēti uh, vecās ēkas. Uh, Es tomēr domāju, ka te viss ir jāpārdomā. Skatot statistiku, vienas ēkas vidējais dzīves ilgums Eiropas parlamentā ir 25 gadi. Nu, man liekas, tas ir nedaudz par maz vajadzētu tomēr padomāt, kā varētu arī ar uh, ēku uzturēšanu mēs varētu pagarināt mūsu ēku vidējo dzīves ilgumu, kalpošanas ilgumu. Un kā teica arī citi kolēģi, varbūt ir nepieciešams vairāk un drīzāk investēt jaunajās tehnoloģijās. Tās arī samazinātu tās telpas, kas mums ir nepieciešamas, un arī samazinātu izdevumus ēkās. Uh, Par drošības pasākumiem šīs jautājums, protams, ir būtisks, kļuvis aktuāls pēdējo gadu laikā, un arī te budžets ir ievērojami pieaudzis. Eiropas parlaments daudz investējis drošības pasākumu uh, jomā. Taču nu šeit ir arī daži izdevumi, kas īsti nav saprotami, nu piemēram, par papildus personālu kas ir nepieciešams tieši drošībniekiem, bruņoti cilvēki, arī vēl papildus apsārgi Eiropas parlamenta prezidentam. Izklausās tiešām, ka drīzāk ir vēlme noslēgt pieeja Eiropas parlamentam, nu visu atvērt. Vēl. Well par izdevumu, kur, manuprāt, ir jāiejaucas politisko grupu izdevumi. Katru gadu mēs redzam, ka palielinās fondi un izdevumi, kas tiek paredzēti politiskām grupām, gan attiecībā uz personāla finansējumu, gan uh, kas attiecas uz dažādu Eiropas fondu finansēšanu. Te runa ir par pieaugumu vairāk kā par 200%, un šīs ir pozīcijas, kas visvairāk ir pieaugušas pēdējo gadu laikā. Es uzskatu, ka šis skaitlis iet tālāk par inflācijas rādītājiem. Ir, nu, ir kaut kas te jādara. Skaidrs, kā jā, mēs dzīvojam demokrātijā, un visiem ir jāsaņem vienlīdzīgs finansējums, lai visiem būtu vienādas iespējas. Uh, Uh, nodarboties ar politiku, taču, manuprāt, šie ieskaitļi ir pārspīlēti un kļūdaini, tas viss ir jāpārskata. Nu, tāpat arī ir personāli, to jau atgādināja arī Tārēna kungs, 77 papildus posteņi katrai grupai, tas bija pieaugums tad pagājuši gadu, tad arī prasām precizējumus arī par uh, 50 vēl papildus AD posteņus. Tātad skaidrojums arī par šiem papildus AD administratīviem 50 posteņiem. Um, tad kāds būtu pamatojums un kāda ir operi operatīvā pievienotā vērtība šādai izvēlei? Pēdējā lieta. Ko varam darīt, lai optimizētu citus izdevumus. Un, kā pareizi arī to teica Deprē kungs, liela daļa izdevumu, kas ir saistīta ar Eiropas parlamentu darbību, um, nu, tie ir atrunāti regulā, un visi šie izdevumi tiek indeksēti atbilstīgi inflācijas pieaugumam, taču tam nevajadzētu būt aizbildinājumam lai jo, nemeklētu iespējas arī jo, pārskatīt šos jautājumus. Te mums nav pietiekama elastība, Vairāk nekā 60% no izdevumiem tiek indeksēti. Mēs un tas viss tiek atrunāts regulā, mēs to nevaram pārskatīt, tad, nu, tas arī mūsu darbu padara sarežģītu, ir tomēr jāpadara tas viss elastīgāks, lai arī mēs varētu iejaukties un uh, nesodot uh, citas uh, uh, budžeta kategorijas, mums ir jāspēj tomēr dažus parametrus pārskatīt, ka tas ir nepieciešams. Nu, lūk, tie ir, bija galvenie komentāri un esam apmierināti ar referenta paveiktos. Nu, tad arī cerams, ka ar sekretariātu labi turpmāk sadarbosimies un piedalīsimies turpmākās diskusijās. Paldies! Lielas paldies! Neviens cits kolēģis vairs nevēlas izteikties. Vēlos sniegt iespēju arī Klatīkungam kurš ir uh, finanšu ģenerāldirektorāta direktors, arī izteikties, lūdzu. Monsieur le Président, je vous remercie priekšsēdētāji, paldies par iespēju uzstāties. Es domāju, ka šodien notiek pirmā samierināšanās starp eh, biroju locekļiem, ģenerāla sekretāru jums un budžeta komitejas locekļiem, kas būs kopā ar jums. Un es domāju, ka mēs līdz tam būsim precizējuši atsevišķus elementus, tā skaitā deprēkungu uzdotos jautājums par eh, iet aptver finansējumu, ko vajadzētu precizēt, runājot pār atsevišķiem aspektiem budžeta eh, pozīcija, kas eh, ir izveidota gada sākumā, tiec uz eh, darbiem pilnībā, tā tad E, gan pētījumi, gan objekta uzraudzība. Savukārt tas, ko mēs esam izmantojuši pēdējo gadu laikā atgūšanai, tie ir paveiktie darbi, un līdz ar to būs skaidrs skatījums šajā sanāksmē par to, kas ir kāda finansējums, kādas ir alternatīvas un jūs varēsiet pieņemt politisku lēmumu jau apzinoties situāciju un faktus visā pārējā. Vēl cita piezīme attiecībā uz indeksācijas līmeni, jo, manuprāt, ir jāpieturas pie jau noteiktajiem eh, noteikumiem, apzinoties, ka tie var mainīties ar laiku. Un tāpat arī gan asistantu, deputātu, ierēģu, deputātu atalgojums ir definēts balstoties uz metodi, kas ir noteikta statūtos un kas pārēdz statistiku uh, ko aprēķinu, kuru nosaka likumdevējs, tātad jūs paši. Un stājoties spēkā šim noteikumam un līdz šī noteikuma pārskatīšanai, kurā jūs kopā ar padomu esat likumdevējs, domāju, ka vajadzētu šo budžeta uh, sadaļu respektēt. Jo šeit ir jāņem vērā līguma saistības. Pēdējā piezīme par inflācijas līmeni kopumā. Mēs neveidojam šo budžetu ar uh, iepriekšējo inflācijas līmeni, kādu mēs vēlētos, bet mēs pozīciju aiz pozīcijas skatām, kāda ir inflācijas parametri. Deprēkungs atgādināja, ka vairāk nekā 60% budžeti ir runa par šo uh, zināmo metodi, kas attiecas uz Eiropas ierēģņu, deputātu un asistentu atalgojumu attīstību, citur tās ir darba vietas, jo, ja ēka ir Luksemburgā, Briselē vai Strasbūrā, tad skaidrs, ka attiecīgās indeksācijas šajās vietās, kas tiek piemērots un nevis tās kas darbotos citā tālākā Eiropas Savienības valstī. Līdz ar to, analizējot eh, pozīcijas, pozīcijas un izprotot, no kurienes eh, nāk pienākums indeksēt, jo nevienmēr vajag indeksēt. No, mūs palīdz veidot šo budžeta evolūciju un to salīdzinot ar iepriekšējo, mēs konstatējam budžeta izaugsmi. Un pēc tam mēs ņemam vērā Eiropas Savienības inflācijas līmeni kā vienu no iespējamiem elementiem. Vēlreiz norāda, ka šis nav eksante aprēķins, bet uh, tiek konstatēti tie fakti, kas budžeti ietekmē. ietekmē. Un visbeidzot, 25 miljoni, kas jau šobrīd paredzēta Eiropas vēlēšanu kampaņai. Šeit ir runa par ārkārtas izdevumiem, jo četru gadu garumā šāds izdevumu tips nepastāv, un ja parlaments kaut kurā brīdī vēlas mobilizēt uh, dažādus rīkus un pilnīgi pareizi deprēkungs sacīja, ka ir jāmobilizē vismodernākie rīki un jāorganizē padziļināta diskusija par mērķtiecīgu uzrunāšanu, tā skaitā tām aprindām, kas ir, kam ir mazāk pieejama parlamenta informācija. Katrā ziņā jāapzinās, ka ja parlaments vēlas veikt savu ierasto darbu, tas ir uh, dot pilsoņiem iespēju apzināties viņu balss nozīmīgumu, tad tas ir būtiski. Bet es varbūt politiskākas atbildes sniegšu eh, jūsu drīzajā sanāksmē ar biroju locekļiem. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, thank you, Mr. Clethy, and, uh... Paldies, Klevī kungs. Paldies kolēģiem par komentāru. Pāris komentāri pavisam īsi no manas puses. Jose Manuels Fernandešs nu, iesākumā pievērsa uh, uzmanību faktam, ka mēs tēriem tikai 6% budžeta administrācijai, un uh, viņam ir taisnība ikvienā nozarē, vai tas attiektos uz um, sabiedrību vai uz uh, vai klientiem vai ko, ir ļoti rūpīgi jāsako tas, ko mēs darām un kā mēs komunicējam. Šeit es pilnībā varu pieņemt jūsu sacīto, parlaments neatšķiras no citā, priv, citas privātas vai publiskas iestādes. Visā pārējā mums ir e, jācerās tas, ka pa, jānodrošina vērtība pret ieguldīto naudu. Tāpat jāatgādina, ka divas trešdaļas izdevuma budžetā jau ir fiksētas, un tāpēc mums ir tikai ap 30% budžeta, kurā mēs varam meklēt ietaupējumus. Vairāk runāja pieminēt, runātāji pieminēja caurskatāmību, kam es varu pilnībā piekrist, tāpat vairāk no jums runāja par partijām un nodibinājumiem, un arī daži norādīja uz. Uh, Uh, Mr. Zani, who drove... Jā, e, A izdevumiem. Tāpat Dzanīkungs norādīja uz budžetu pieaugumu, kolēģi šobrīd atgādina, ka skaitlis ir 52 miljardiem e, eiro gadā, to es apzinos un vēl vairāk apzinos to, ka ir e, bijušas nepietiekams kontrolas naudas tēriņos, tāpēc ir jānosaka skaidrs, precīzs procedūras, lai sākot ar nākošo mandātu mums ir drošāks un skaidrāks procedūras. Paldies Žerāram Deprē, kurš man atgādināja, cik svarīgi ir skaitļi. Viņš to pareizi izdarīja, ka eh, brīdī, kad tika identificēta inflācijas eh, inflācijas līmenis 1,7%, bet mēs sākām ar mūsu rīcībā esošiem skaitļiem, kur mēs nonācām pie šodienas skaita 0,95%. E, tāpat es varu piekrist kolēģiem tajā, ka mēs rūpīgi sekojām virsrakstiem, kas ir būtiski un mēģinājām uzlabot mūsu budžeta darbību. Tālāk par ēku stratēģiju runājot vairāki kolēģi norādīja savus viedokļus, bet šeit es gaidu vairāk informācijas no ģenerāla sekretāra, kurš labāk informēs mūs par to, kur un kā tiek līdzekļi tērēti. Tālāk Indreks Tarants ir devies projām Bet jautājums par asistentiem, akreditētajiem un vietējiem, es domāju, ka šeit ir atsevišķi aspekti jāpaskaidro. Es piekrītu Dasantoša kunga komentāram, ir pilnīgi skaidrs un es nekādā veidā nevēlējos ierobežot maksājumus asistentiem, taču es gribēju kādu skaidrojumu, jo man šķita, ka atsevišķos gadījumos kontrole bija nepietiekama, ka vairāki asistenti strādā mītnes valstī, ko mēs devējam par vietējiem asistentiem, bez nepieciešamā pamatojuma. Un tāpēc es pievēršu mūsu komitejas uzmanību, ka šeit ir nepieciešams labāks skaidrojums. Īpaši jūtīgi izturos pret Strasbūras kompensāciju jautājumu un ņemšu to vērā. Un visbeidzot, tā atbildot deputātiem Tarandam un Vallī par debatēm plenārsēdē, jūs pilnīgi pareizi norādījāt, un man šķiet, ka. Uh, pamatprincips būtu eh, atbildība un atskaitīšanās, un būtu ļoti žēl, ja nebūtu eh, diskusija plenārsēdē. Un visbeidzot par samierināšanās programmu šodien, tā procedūra sākās 18.30 un 3. aprīlī, balsojums notiek budžeta komitejā. Tas būs Strasbūrā 5. vai 6. aprīlī. Ziņojums tiek likts uz balsojumu plenārsēdē. Paldies! Un... E, tagad es ar prieku ziņoju, ka mūsu priekšsēdētājs ir atkal kopā ar mums, un es ar prieku atbrīvoju viņam šo sēdekli. Bien, mes chers collègues. Kolēģi, atvainojos, es nevarēju. Piedalījos ļoti svarīgā sēdē un pateicos Ašot kungam par to, ka viņš man aizstāja. Viņš ir ļoti svarīgs referents Eiropas parlamentu budžetu. Es domāju, ka tagad, nu jā, varam uzskatīt, ka progresējam, Eiropas parlamenta budžeta caurskatāmības un prezentācijas zira, bet, nu, protams, ir vēl iespēja darīt labāk. Un pateicos jums, vēlos sveikt mūsu vidu Ētingeru kungu, komisāru, kurš šeit arī jau ir paudz jau vairāk kārt vēlams ir sadarboties ar mūsu budžeta komiteju un pateicos jums par šo attieksmi. Mēs runāsim arī par uh, daudzgada finanšu schēmas vidusposma pārskatu 14. 20. gada. Finanšu schēma, šis ļoti svarīgs brīdis, vairākas nedēļas mēs nesaņēmām informāciju no padomjas, bet izskatās, ka tagad Itālijas iebilda ir atcelta. Uh, Un tad, nu, mums ir tagad jālēmj, vai mēs, vēl, vai mēs piekrītam šim pārskata projektam vai nē. Tad vispirms ar jūs atļaujas došu vārdu mūsu līdzreferentiem Tomā kundzei. Vispirms, lūdzu. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Paldies, priekšsēdētāji vēlos atvainoties uh, līdz referenta vārdā, pat ja Nādas kungs viņu aizstās, eh, bet, nu, līdz referents. Eh, mm, nu, vai līdmašīna, vai līdmašīna ir kavējusies, bet, nu, tad, tad atgādina 16. gada jūlijas, jūs atceraties, mēs pieņēmām eh, šajā parlamentā plenāru sēdē pieņēmām ļoti ambiciozu ziņojumu par daudzgadu finanšu schēmas pārskatu, to pārēd 14. 20. gada DFS regula. Uh, Un arī pēc tam, ka ļoti sīki izanalizējām arī vidusposmu budžeta situāciju. Tālāk septembrī mēs izskatījām arī komisijas piedāvāto pārskata projektu, un novembrī mēs uzsākām sarunas paralēls budžeta sarunām. Kas mums lika domāt, kā tik tiešām mēs varētu arī veikt šo nepieciešamo pārskatu? Sarunas, protams, ar padomu nebija vienkāršas, tajā pat laikā saņemam priekšlikumus, pat ja šie priekšlikumi ir krietni zem um, ambīcijām, zem noteiktā vajadzības sliekšņa. Tad arī darījām visu, lai izcēltu to, cik svarīgs ir šis pārskats, lai tas varētu notikt budžeta uh, sarunu laikā Mēs jau arī tuvinājāmies šim mērķiem, pat jau, kā es teicu, nu, padomes ambīcija līmenis nesaskanē ir mūsējo. Tad arī vēl bija šis Itālijas iebildums, eh, kas tuvinājās tā kā mūsu līmenī. Bet, nu, Itālija ir atcēlusi savu iebildu un tagad padomu piedāvā veikt budžetu pārskatu, pavisam ātri palielinot. Uh, elastības instrumentus no vienas puses, tad arī ir iespēja izmantot kā elastību, neizmantot tos maksājumus globalizācijas pielāgošanas fondā, kā arī neizmantos maksājumus. Eiropas Savienības solidaritātes fondā, tad arī padomu piedāvā lielāku elastību globālās māržas izmantošanai imigrācijas un drošības jomā, kā arī elastību maksājumiem ar uh, Um, maksājumu, globālo maksājumu griestu palielināšanu. Runa par 3 miljārdiem. Pārskaitā priekšlikumi ir uh, saistīti ar četriem padomas uh, paziņojumiem, ko tad nu, mums padomē piedāvā ratificēt, pieņemt uh, kopā. Ir viens, eh, viens šī deklarācija paziņojums, kas problēmas nērādā, tā ir tehniska rakstura, tad ir viens paziņojums arī par eh, mērķi samazināt par 5% eh, personālu da, Eiropas parlamentā institūcijās, pareizāk sakot, kopumā. Tad arī ir šis paziņojums, un šis ir tas, pie kā pakavēšos, paziņojums par uh, šo naudas uh, pārcelšanu uz citām pozīcijām. Tālāk arī par jauniešu nodarbinātību papildus 500 miljoniem, kas jau ir atvēlēti, tās ir dotais vārds. Un uh, tas tagad īstenots arī 17. gadā un 18. 20. Uh, laika posmā tie būs 700 miljoni, tālāk 4 miljardi. Um, arī 4. kategorijā un par drošību arī palielinājums vairāk nekā 2 miljardi, tas ir apstiprināts, kā arī ir norāde, ka arī 1A kategorijā tiks nauda paredzēta vēl izaugsmē nodarbinātībai te tuvojamies 2,8 miljardiem eiro un pavisam svaigās naudas apjoms apmēram 6 miljārdi eiro, 3 miljārdi par tiem būs jālem budžeta iestādēm. Tad jāmobilizē šī nauda budžeta atbildīgajām iestādēm. Un tad šis pēdējais priekšlikums par to ļoti daudz diskutēts, jo to var arī interpretēt kā ierobežojumu turpmākajām budžeta ikgadējām diskusijām starp Eiropas parlamentu un padomi. Tas tā varētu būt, jo pašlaik mēs nevaram jau paredzēt e, tās e, debates, e, kādas būs budžeta jomā katru gadu un kāda būs budžeta iestāžu kompetence. Tomēr mēs uh, izvēlējāmies jums vēl piedāvāt papildus šim pārskatam, papildus šai, šim priekšlikumam, paziņojumam, arī tādu paziņojumu, ar ko nāk lajā tieši Eiropas parlaments, tas ir mūsu priekšlikums, kur uh, mēs precizējam un interpretējam padomas priekšlikumus šis paziņojums. Jo, protams, kā mēs uh, nevaram tik apmierināties ar to, ka šis budžeta pārskats, kas eh, tika uzskatīts par nepie, eh, nepieņemamu, tad, kad sākām pie tā strādāt šeit budžeta komitejā, tad, nu, eh, šis pārskats kļuva aizvien iespējamāks. Tad arī apējot visas sākotnējās prognozes, tagad mums ir arī padomas priekšlikumi. Tādēļ uh, Tiešām būtu muļķīgi, ja mēs šo pārskatu neatbalstītu, tajā pat laikā to atbalstot un arī jo, pieņemot šīs padomas deklarācijas paziņojumus. Kā es teicu, mēs vēlamies pievienot arī Eiropas parlamentu paziņojumu, kur precizējam, kā interpretēt padomas paziņojums, jo īpaši šo pēdējo, par kuru runāju jo tieši šo paziņojumu varētu interpretēt kā pienākumu šo naudu ierobežot, arī šos top-ups ierobežot, tad precizējam kopīgā paziņojumā, ka Eiropas parlaments atgādina, ka šī ko, šīm kopīgajiem paziņojumiem nav nekāda juridiska spēka. Eiropas parlaments var brīvi lemt. Mēģināt, jā, var mēģināt. Deprē kungs uh, Jūs esat joprojām optimisti, ļoti labi, ja mēģināt o, uh, Eiropas parlamentam pašām lemt par uh, igadējo budžetu pārskatu, un tad arī Eiropas parlaments īstenos arī savas budžeta kompetences neatkarīgi no uh, paziņojumiem, un tad arī eh, naudas pārskatīšana nevar ietekmēt pamata programmu īstenošanu Eiropas Savienībā, īpaši, ja to mērķis ir atbalstīt nodarbinātību izaugsmi, kā arī atbildēt uz uh, steidzamiem jautājumiem, kuri paredzēti lieli šie īstenošanas rādītāji. Nu, lūk, tādi ir priekšlikumi kopā ar Janu Obrihtu Mēs uh, izstrādājām un jums piedāvājam šos priekšlikumus, lai tad arī raudzītu, uh, lai, kā mēs varam atzīmēt šo pirmo DFS pārskatu. Un tas viss par spīti tām, ka mums ir arī jāsaglabā Eiropas parlamenta budžeta kompetence budžeta komitejā. Paldies, Tomā kundze! Jū. Paldies, Tomā Kundze, par šo priekšlikumu, kas ir pilnīgi noteikti virzību uz priekšu un kas dod iespēju parlamentam veidot elegantu pieeju, lai pieņemtu viņiem piedāvāto versiju. Albrihta kunga nav klāts. Uh, gaisa satiksmes problēmu dēļ, un tāpēc viņu pārdā izteiksies deputāts uh, Fernandešs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos kolēģa Albrišta vārdā, tāpat uh, tīri personiski lai apsveiktu abus līdzreferentus pār lieliski paveikto darbu un par ambīciju līmeni un arī sasniegto rezultātu. Atgādināšu iesākumā, ka daudzgadu finanšu schēmas sarunu sākumā parlaments lūdza fleksibilitātes iespēju un pat iespēju pārskatīt un cīnījās par šo mērķi ļoti bieži pret padomas grībā būs šajos punktos. Un tagad mēs gūstam iespēju pārskatīt un ņemot vērā tās steidzamās situācijas, ar kurām mēs saskārāmies konkrētu e, bēgļu krīzi, bija pilnīgi katastrofāla budžeta reakcija no Eiropas Savienības puses. Un, uh, Kāpēc, man ir jautājums, kāpēc parlamentam ir jābūt tai institūcijai, kura visvairāk pieprasa elastību un iespēju labāk pārvaldīt resursus, un beigās ir vairāk atbildīgs pa, padomēji, kas pārvalda lielāko daļu, 80% eh, finanšu resursu, būtu jābūt ar. Uh, lielāka atbildība ar šo pārskatīšanu. Mēs sniegtu labāku reakciju uz mūsu pilsoņu gaidām, uz tām reakcijām, izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Un mums ar šādu pārskatīšanu ir iespēja ņemt vērā tos maksājumus, kas būs jāveic, ņemt vērā nodarbinātības izaugsmas un jauniešu nodarbinātības mērķi. Un šajā sakarā mēs varam izmantot celastību gan globālai rezervei maksājumiem, autorizācijām, arī fleksibilitātes instrumentu pieaugumu un atbalstu ārkārtas uh, situācijām, kā arī īpašos instrumentus tādus kā solidaritātes fonds, globālās uh, korekcijas fonds, tie ir pozitīvi punkti, ko mēs varam atzīmēt un ka šie punkti ir ārkārtīgi būtiski Eiropas Savienības darbībai un budžeta pārvaldībai. Es apsveicu padomus vienotību. Turklāt tomēr jānorāda, ka padomēji vienmēr ir tendence mēģināt kaut kādā veidā sasiet parlamentam rokas. Un šis vērts dažkārt ir nesaprotams. Uh, jo parlaments vienmēr ir bijis sabiedrotais, un tāpēc viņi nāk ar paziņojumiem, kuriem nav vērtības juridiskā izpratnē. Kas nav, manuprāt, paziņojuma realistība, tie ir politiski paziņojumi kas mazāk attiec uz budžetu kā tādu. Ir skaidrs, ka visos dosjē, kas e, darbojas, e, kur to tiek pārskatīšana, kur mēs e, tādas kā strateģisko investīciju plāns, Junker plāns, citiem vārdiem. Uh, Eh, kuros mēs runājam pār savām prerogatīvām, kur mēs, balst, eh, kur mēs kopīgi esam paziņojuši, kā šie paziņojumi neapstrīd tās prerogatīvas, kuras piemīt budžetlēmē iestādēji. Un tāpēc mēs parakstām deklarācijas un atsaucām uz citu dekla, atsaucamies uz citu deklarāciju, lai precizētu mūsu nostāju. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi, lai šī iespēja, kura netika paredzēta DFS ietvaros, šī pirmā DFS pārskatīšana būtu signāls tam, ka var izveidot labu daudzgadu finanšu schēmu pēc 2020. gada. Esmu pārliecināts, ka no parlamenta puses ar šo mērķi panākt maksimālu elastību un nezaudēt nevienu autorizāciju, nevienu eiro, kas jau ir mm, pieejams budžeta autorizācijās. Mēs turpinām reaģēt uz izaicinājumiem un strādāt pie eh, citiem izaicinājumiem, tā skaitā Eiropa apāršanas 2020, bēgļu problēma, cīņa pret eh, terorismu, eh, kiberdrošība un kopējā aizsardzības sistēma. Tāpēc komisāra klātbūtnē šeit ir garantītām, kā mēs varēsim strādāt kopā, lai ne tikai veiksmīgi varētu iztenot un ievies šo pārskatīšanu, bet arī veiksmīgi ievies nākošo daudzgadu finanšu schēmu, eh, par kuru mēs visi vēlamies, lai tā būtu labāka nekā šobrīd spēkā esošā. Paldies! Paldies eh, ģenerālajam referentam par 2016. gadu un paldies, ka izklāstījāt Olbrišta kunga viedokli. Mēs uzklausījām. Eh, Izabelu Tomā. Un tagad eh, labprāt uzklausīsim komisijas viedokli. Lotīngai kungs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi deputāti. Vidusposma pārskats komisijas acīs ir iegūs vēsturisku nozīmi. Pirmo reizi daudzgadu finanšu schēmā eh, vienošanās starp parlamentu komisiju un padomi tiek pārskatīta vidusposmā, eh, lai varētu domāt par optimizāciju un uzlabošanu, noslīpēšanu, bet par to ne, netiek tikai domāts, eh, bet parlaments arī to inicijēja, ka proti eh, tas tiek veikts daudzgad finanšu schēmas pusē. 2013. gadā šāda procedūra tika pirmoreiz izmantota, jūs to aizstāvējāt zobiem un nagiem, un tagad tas patiešām ir vainagojas panākumiem. Gribēju pateikties Tomā kundzei un Albrihta kungam, eh, arī Fernandeša kungam eh, par labu, rūpīgu, profesionālu darbu un komisiju jūs arī vienmēr regulāri informējāt par savu veikumu. Mums bija tādas garākas konsultācijas no novembra vidus līdz marta sākumam, un neskatoties uz šīm garajām konsultācijām, esmu īpaši pateicīgs jūsu komitejai par to suverenitāti un lietišķumu, ko jūs um, izrādījāt. Jūs nevilcinājāt neko, jūs lēmāt ļoti ātri un efektīvi, un Tad, kad mēs saņemsim vēstuli no Londonas par 50. panta iedarbināšanu, mēs jau, protams, domāsim par jaunu programmu Eiropas Savienībā, par jaunu budžetu, un tā kā pagaidām uh, šī vēstule vēl nav pienākusi, mēs tik un tā nevaram vilcināties, un esmu ārkārtīgi pateicīgs budžeta komitejai, tās priekšsēdētājiem, referentiem un visiem pārējiem par to, ka jūs mūs tik labi atbalstījāt konsultāciju gaitā. Komisija ļoti labi izprot ka papildus uh, paskaidrojumi, papildus deklarācijas uh, ir pelnījušas arī attiecīgas diskusijas. Tādēļ mēs arī ļoti labi saprotam, ka jūs nācāt klajā ar tādu vienpusēju deklarāciju, kurā ir noteikts, kādas ir parlamenta pozīcijas, kāda ir juridiskā bāze, bet arī kāda ir parlamenta politiskā loma. Un uh, budžeta diskusijās jums, protams, ir neapstrīdams pilnvaras. Pašreizējā pakotne, ko pieņēma padoma un kas ir likta priekšā parlamentam, vidusposma uh, pārskatā mēs nedaudz iepaliekam uh, Tātad jūs nedaudz iepaliekat komisijas priekšlikumam, bet tik un tā tas ir milzīgs progress, ņemot vērā uh, tos uzdevumus, kas ir jāveic parlamentam no šī gada līdz 2020. gadam. Jūs esat pirmām kārtām ieviesuši ļoti labi atrunātu elastību starp dažādām budžeta iedaļām, kā arī dažādiem budžeta gadiem. Tādā veidā mēs varam darboties daudz ātrāk, efektīvāk, varam uh, daudz labāk reaģēt uz jauniem pārbaudījumiem, ievērojot parlamenta uh, nospraustos akcentus. Otrām kārtām līdzsekus elastībai ir paredzēti arī uh, papildus līdzekļi. Tos ir iespējams aktivizēt, ja nepieciešams. Elastība un jauna līdzekļi. Abi šie principi kalpo tiem mērķiem, kas ir ļoti svarīgi arī jums - cīņa pret jauniešu bezdarbu, izaugsmes un uh, nodarbinātības veicināšana. Un mēs runājam par finanšu fundamentu, lai labāk varētu risināt migrācijas jautājums gan ES teritorijā, gan arī uh, ārpus tās elastība. Ja mēs runājam par aizsardzību, komisija tagad strādā pie jūnijā Eiropadomē izskanējušā priekšlikuma, kā tad veicināt izpēti aizsardzības jomā, kā uzlabot koordināciju, kā to standartizēt Eiropas līmenī, lai tas būtu daudz efektīvāk un lētāk eh, darbojoties kopā, nevis fragmentēti 28 valstu ietvaros, bet uh, vidusposma pārskats īstenībā mums piešķir jaunus instrumentus, lai mēs labāk varam veikt savus jaunos uzdevumus papildus līdztekus visiem tiem, kas vienmēr ir bijuši mūsu darba programmā. Tādēļ ir jādomā arī par zināmu tādu finansiālu eh, manevrēšanas iespēju. Esat iepazinušies ar komisijas eh, paziņojumu eh, kas tika galvenokārt adresēts Itālijai, runājot par saistībām. Mēs teicām, ka rūpīgi sekojam uh, situācijai darba tirgu, tam, ko dara jaunieši, un tādēļ arī papildus 2,8 miljārdu eiro tiks iedarbināti, lai varētu kaut ko darīt lietas labā. Līdz 2020. gadam ir paredzēts uh, piešķirt vēl papildus līdzekļus, lai šīs problēmas risinātu un lai varētu stabilizēt situāciju darba tirgu īpaši attiecībā uz jauniešiem Eiropā. Ähm, ich bin heute Abend mit der Präsidierenden. Šovakar man ir paredzēta saruna ar Maltas äh, padomus priekšsēdētāju, lai mēs varētu jau pirms lieldienām Strasbūrā 5. 6. aprīlī jums äh, prezentēt vidusposmu pārskatu rezultātus. Es, protams, saprotu, ka jūs esat arī noraizējušies zināmā veidā, runājot eh, par mūsu kopīgajiem paziņojumiem. Ja mēs runājam par eh, šo sa samazinājumu 5% apmērā, uh, Revīzijas palāta ir veikusi aprēķinus, tas nav nekas jauns, jau drīzumā ar tiem jūs iepazīstieties, un uh, tas, protams, viss tagad atrodas attīstībā. Jūs, protams, arī esat uh, budžeta līdzlēmēja iestāde. Tās ir jūsu pilnvaras, neapstrīdams pilnvaras. Un gribēju to vienkārši vēlreiz apstiprināt. Un uh, mums ir jācaucas arī uz spēkā esošajiem līgumiem. Lielas paldies par izcilu paveikto darbu. Merci. Paldies, komisār kungs. Tā tad iniciatīva, ko piedāvā mūsu referenti, tas ir tāds teksta paskaidrojums savā ziņā. Te, jā, mēs detalizējam, kā mēs interpretējam padomus paziņojumus šo statementus. Tātad jūsuprāt, tas nevar vājināt to vienošanās, kas ir panākta padomē. Nu, labi. Paldies par jūsu iedrošināšanas vārdiem, paldies par sniegtajiem precizējumiem, kas mums ļaus noteikti vēl arī iesniegt grozījumus līdz 22. Eh, marta pulkstens 12. balsojums budžeta komitejā 27. martā pēc nedēļas tātad. Un tad arī 1. aprīlī plenārsēdē. Ar Eh, parlaments eh, balsos par DFS vidustermiņa pārskatu. Kurš vēlas izteikties par šo jautājumu? Deprēkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas ir kas tāds, kas nav īpaši ierasts, taču jāatzīst, ka šis ir tāds uh, dosjē, kur visi ir diezgan labi pastrādājuši. Sāksim ar mūsu referentiem, kas izstrādāja izcilu ziņojumu. Tiešām augstas kvalitātes ziņojumi, tur ir labi argumenti, kvalitatīvi argumenti un ļoti augsts ambīciju līmenis. Tad ir arī mums ļoti labs komisijas priekšlikums. Es atceros, kad mēs saņēmām no komisijas priekšlikumu, un pat ja daži no mūsu maksimālistiem draugiem bija vīlušies, tomēr mēs visi bijām pārsteigti par to, cik ļoti. Uh, Eh, labs un līdzsvarots ir šis komisijas priekšlikums. Un tad bija jā, daži satraukumi, sākās Slovākijas prezidentūra, mums likās, ka viņiem būs maza pieredze, un kas tagad būs padomē, nepieciešama vienprātība, un ko mēs redzējām, Slovākiem izdevās, viņi visu ļoti labi norganizēja un panāca gandrīz vienprātību, un tas ir izcili no Slovākijas prezidentūras, kas arī pauda a, eh, vairāk satraukumus. Uh, šai sakarā. Jā, nedaudz eh, jokoju, bet tad arī bija tiešām labs suspens, kur uzturēja itāļi. Viņi ir uh, eh, Delarte komēdijas speciālisti un nu, tiešām uh, perfekti šeit nospēlē savu lomu. Un tagad mēs redzam, ka arī politiskās grupas pauž lielisko at, uh, attieksmi. Visi sākot jau ar referentiem. Uh, un citi ir vienisprāti sakot, ka jā, mēs pieņemam šo pārskatu un seši miljārdi, ko atgādināja Izabela, mēs tos ņemam. Un noslēgumā par šiem paziņojumiem nevajadzētu būt pārpratumiem. Paziņojumi, tās, tās ir politiskas deklarācijas, politiski paziņojumi, kuri nevar mainīt tiesības, noteikumus. Un to mēs arī šeit minam savā paziņojumā. Uh, budžeta iestāžu abas prerogatīvas netiek grozītas, tādēļ, ka tiek pieņemta politiska deklarācija, pat ja tā ir institūcija kopīga deklarācija. Es nesaprotu, kādēļ padomu tagad teikt, ka mums nav tiesības, kaut gan viņi paši sev piešķir šo tiesību nāk lajā ar vienpusēju paziņojumu, un es nezinu, kādēļ mēs parlaments nevarētu to darīt. Ja vēl vairāk runa tikai par interpretāciju noslēgumā, ir tomēr daži arī tādi satraukuma brīži Nu, ņemot vērā, ka tagad ir Eiropas Savienības leģitimitātes krīze un sabiedrība diezgan neusticas, mums ir tomēr tādi brīži, jā, kur rodas jautājums, vai vispār visi ir sapratuši, cik svarīgi nodrošināt, piemēram, spēcīgāku izaugsmi, kā arī atbalstīt jauniešu nodarbinātību. Esam, mēs zaudējam jau uh, šo strādājošo sabiedrības uh, šķiru un tagad zaudējam arī jauniešus. Uh, Tas nav pieņemami. Un tālāk par imigrāciju, arī par to mums ir jārunā par pārvaldību, nevis par to, ka mēs žī, zem šī spiediena vienkārši slīgs sakrītam. Ja netiks skatīt visi šie jautājumi, tad 19. gads būs visai sāpīgs visiem tiem, kuri tic Eiropas Savienībai un. Uh, arī citiem, ne tikai viņiem. Liels paldies, Deprē kungs! Paldies, Deprē kungs! Atkā, palabi, ka atgādinājāt, ka šie paziņojumi ir labas gribas teksti no to puses, kuri saka, ka piekrīt šādai pārskatīšanai. Un, et, Tāpēc noderīgi atgādināt, ka budžets tiek diskutēts katru gadu. Nākošais runātais deputāts Kolbe. Paldies, priekšsēdētāji, sirsnīgs paldies abiem referentiem par eh, labi paveiktu darbu. Es negribēju pārāk eh, iegremdēties detaļās, jo laiks arī nestāv uz vietas. Varbūt tikai daži vārdi par eh, elastību elastīgošanu, elasticizāciju, un mēs jau, protams, esam uh, dzirdējuši pietiekam bieži, ka ir jābūt iespējai ar naudu apieties elastīgi, bet šī elastība nozīmē to, ka tas, kas uh, līgumā ir teikts, var tikt izmantots vienreiz, uh, formulējot attiecīgi mērķi, un ja mēs gribam būt elastīgi, uh, tad mēs atņemam naudu sākotnējam mērķim. Tātad šī elastība vien daudzos gadījumos neatrisinās mūsu pastāvošās problēmas, un mēs nevaram tagad tā ierasties un prasīt visu laiku vairāk naudas, vairāk naudas, vairāk naudas. Jā, mēs varam to darīt, bet mums nav šīs naudas, un dalība valsts arī to tā nevar uzburt. Un uh, vēl tāda principiāla piezīme. Uh, Runājot par DFS pārstrādāšanu, jau strādājot pie jaunā nākamā DFS mums ir jāpasaka, kāda ir mūsu pozīcija. Mums ir jāsaka, ka Eiropas Savienībai ir jāpasaka, kāda tad ir mūsu mērķi un kurš par ko ir atbildīgs. Un galu galā kurš tad ir gatavs uzņemties nastu un kādu nastu. Ja mēs par to nevienojamies, tad jau mēs te varam nākt klajā ar burvīgiem paziņojumiem, ko te gribam darīt, kā gribam cīnīties pret jauniešu bezdarbu, migrācijas problēmām un tā tālāk. Bet it īpaši runājot par migrāciju, joprojām trūkst kopīgas koncepcijas, kas balstītos uz tāda pamatīga fundamenta. Un tagad jau mēs runājam par nākamo lielo uzdevumu - kopīgu aizsardzības politiku. Jā, mēs par to varam runāt ļoti daudz un gāri, bet uh, Kas tad par ko būs atbildīgs? Kur ir kaut kādi kopīgi, konkrēti principi, ja mēs vēlamies šeit kopīgus iepirkumus, aizsardzību? Protams, Nu, tas ir pats par sevi saprotams. Ceru, ka par to mums vispār nav jādiskutē, bet tas jau ir e, eksistējoši. Bet, ja mēs gribam panākt vēl kaut ko vairāk, ir sākumā jāatrod politiskā grība, nevis te jārunā par kaut kādām summām budžetā. Nu, nevajadzētu tā tad iejūgt zirgu otrādi pajūgā. Sī. Paldies. Bēgis kungs. Jā, vielen dank. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju arī pateikties abiem uh, referentiem, arī komisāram Ettingeram savā runā. Viņš izrādīja zināmu sapratni par parlamenta vajadzībām. Jāsaka, ka citas institūcijas to mēdz piemirst. Tādēļ arī parlamenta politiskais paziņojums ir uh, ļoti normāli. Tā ir pašsaprotama procedūra. Ieklausoties uh, padomes paziņojumos par ikgadējām uh, budžeta sarunām, īstenībā viņi nedara ko citu, kā tikai atsauc mums atmiņā to, kas ir teikts līgumos. Nu, tas ir pašsaprotamāks par pašsaprotamu. Es domāju, tas ir nopietnas progress tādā visai kutelīgā situācijā. Un ja mēs atceramies par neveiksmi, ne, neveiksmi ko piedzīvojam 2013. gada sarunās, īstenībā tas jau var, to jau varēja paredzēt pirms tam. Uh, Un es atceros, eh, ko mēs piedzīvojām īrijas prezidentūras laikā. Sešus mēnešus neviens nebija gatavs ar mums tā normāli, loģiski vest sarunas. Un galu galā mēs nonācām situācijā, kad eh, tika panākt kaut kāda vienošanās eh, pa galvu, pa kaklu, un tas viss cieta fiasko bet es esmu pateicīgs arī Kalfin kungam, kas toreiz bija līdzreferents kopā ar mani. Mēs jau toreiz nepieprasījām vairāk naudas, mēs vēlējāmies izveidot elastīgāku sistēmu, lai varētu izmantot tos līdzekļus, kas netika izmantot divā, pirmojos divos, eh, trīs gados. DFS ietvaros. Un tad otrajā DFS pusē uh, mums uh, trūktu līdzekļu, bet mēs nebūtu tos paņēmuši tātad pilnīgi neizmantots līdzekļus. Jāsaka, ka īstenībā elastība ir domāta tam, uh, lai mēs varētu arī pārvietot līdzekļus no vienas kategorijas otrā um, krīžu situācijās. Nu, 2015. gads bija līdz šim vēl nepiedzīvots gads, un mm, mums to vajadzētu arī atminēties, vedot nākamās sarunu kārtas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Bet komisāra kungs, es vēl gribēju teikt sekojošo. Mēs uh, sākām uh, iet pa šādu taciņu, bet uh, neesam gājuši pietiekami tālu. Un tas ir viss jāplūko arī uh, domājot par komisijas balto grāmatu, uz kurieni tad vedīs šis ceļš. Uh, kuru mums jāiet visiem kopā Eiropas Savienībā. Mums par to ir jārunā, bet jāpaturprātā arī budžeta politika. Ja mēs vēlamies tādu Eiropas Savienības formu, veidu, tad ir jādomā, kā to organizēt arī institucionālā ziņā, kā šeit būs sadalīti pienākumi starp Eiropas, nacionālo un reģionālo līmeni, un kurš gad galu galā apmaksās rēķinus, jo citādi tam visam nav nekādas jēgas. Ja mēs runājam par eh, izpēti aizsardzībā, eh, par citām eh, politikas jomām mēs varam runāt līdzīgu valodu. Ja mēs gribam kaut ko veikt Eiropas līmenī, tad par to ir daudz intensīvāk arī jāapspriežas ar dalību valstīm. Ko tad dalību valstis darīsiet jūs šajā jaunajā konstrukcijā, ņemot vērā jaunas atbildības jomas? Uh, Uh, uh, jaunas jomas, ko varbūt uh, vienā brīdī vairs neuzņemsies dalību valstu ministrijas. Kad bija šī sūkļveida, lielopu sūkļveidu encefalopātijas krīze, mēs pieprasījām neatkarīgas zinātniskas konsultācijas komisijā. Bet e, tajā pašā laikā Vācijā tika radīti jauni institūti, kas veic ļoti labu darbu. Nu, bet, nu, viens ir liekas. Un es domāju, no šādas dubultošanās, pārklāšanās mēs varam izvairīties ļoti daudzos, daudzās politikas jomās. Un jāsaka, ir jādomā par. Uh, e, Dalība valsts attieksme, tās daudz kam padomē piekrīt, piekrīt arī uh, pilnvaru koncentrēšanai Eiropas rokās un pēc tam uh, mājās aizbraucot no padomas stāst kaut ko pilnīgi citu. Tādēļ runājot par šiem jaunajiem uh, uzdevumiem, par finansējumu gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, mums ir visiem jānāskaidro valoda. Paldies! Merci. Paldies! šeit ir runa par to, ko mēs gribam no Eiropas, jo mēs mēģinām spiestu uz kredītu pozīcijām, lai vadītu operācijas, kas nav Eiropas kompetencē. Un tas, kā pasākums, ir ļoti frustrējošs. Un tagad, kad tuvojas eh, Romas līguma 60. gada diena, mums ir jāzina, ko mēs vēlamies no Eiropas. Skaidri jānorāda, kādas ir prerogatīvas, kuras vairs nacionālajā plānī nevar. Uh, īstenot pilnībā. Šeit mēs apsveicam deputāti Pomā, eh, Tomā, kur dodas projām ko, eh, komplimentu pavadībā. Un turpinot iesākt to domu, komisāra, šīs pārdomas ir jāturpina kopā ar padomi, tad, kad mēs gatavosim daudzgadu finanšu schēmu. Uh, pēc 2020. gada. Šis ir lielisks darbs. Paldies visiem, kur tajā piedalījās, un paldies eh, komisijai par ļoti nozīmīgajiem atzinumiem par, par to, kāda loma un darbs ir paveikts no komisijas, no parlamenta puses, un lai tas, kas nav īstenots līdz šim, beidzot tiktu īstenots, tās ir apņemšanās no parlamenta puses par uh, eh, daudzgadu finanšu schēmu, ka tiek veikta šī viduspolas pārskatīšana, un es domāju, ka visi elementi ir klāt, lai padome un parlaments apstiprina šo pārskatīšanu un tas nekādā veidā uh, neietekmē mūsu diskusiju par nākošā gada budžetu. Paldies, komisāru, un tagad mēs pāriesim pie kopīgās komitejas sēdes piedaloties ekonomam lai runātu par vēl vienu ārkārtīgi svarīgu projektu, kas ir FC termiņa pagarināšana. Oui. Bien, comment ça se passe? Kā